Lanka beigās, kad Humphrijs Bogarts teica komisāram, tas var būt burvīgas draudzības sākums. Paldies! Monsieur, monsieur Lang. Paldies Langas kungam un uh, paldies arī par šo humoru notu, uz kuras mēs noslēdzam šīs ārkārtīgi interesantās debatas. Uh, balsojums par šo dokumentu būs rīt pulksten 11.30. Paldies visiem! Mēs pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma un. Qui appelle donc la discussion? Eh, tas ir um, mutisks jautājums par Eiropas apgādi ar redzemju elementiem. Un es došu vārdu uh, Cukalas kungam uh, šī jautājuma uzdošanai. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Redzami elementi ir izšķiroši svarīgi vairākās jomās un tāpat arī zaļo tehnoloģiju attīstībai. Eiropas rūpniecība gandrīz pilnīgi ir atkarīga no importa no Ķīnas, jo Ķīna ir 97% eh, apmērā iegūst šos eh, elementus. Un eh, viņiem ir arī milzīgs šo materiālu rezerves. Tātad viņiem ir liels potenciāls šajā jomā. Un Eh, tāpat eh, viņi ļoti lielā mērā izstrādā, ražo dažādas kausējumus un gala produktus. Tā tad eh, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi tehnoloģiju attīstībai. Mēs šos materiālus saucam par redzamiem elementiem, bet svarīgākā lieta ir tāda, ka vismaz 10-15 gadi ir vajadzīgi, lai izveidotu atbilstošu ražošanas ķēdi, ciklu. Uh, Tā tad pavisam tuvā nākotnē mēs saskarsimies ar ļoti nopietnu problēmu saistībā ar to, ka plā, Ķīna šobrīd plāno samazināt vai ierobežot uh, savu eksportu. Tā ir pat laikā uh, pasaulē palielinās pieprasījums. Tātad samazināts uh, eksports uh, 2011. gada laikā būs, šis samazinājums būs par apmēram 35%, un šis samazinājums tikai palielināsies nākotnē. Un vērojot, kā šī situācija attīstīsies, tuvāko sešu mēnešu laikā tam varētu būt diezgan uh, smagas sekas. Un te ir jāuzdod jautājums, kādus konkrētus pasākums komisija gatavojas ierosināt, lai mēs varētu garantēt piegāžu uh, Uh, garantēt piegādes šiem redzējiem elementiem un uh, kādas, kāda pasākuma tiek veikta ar Ķīnu un citiem partneriem. Paldies, un es tagad dodu otram jautājumu autoram, un tā ir Ekas kundze. Europe... Paldies, es dažkārt uh, domāju, vai Eiropas atbilst, atbildes dažādiem izaicinājumiem ir tāda kā, tāds kā sasalums stāvoklis. Veiksmīga izēja materiāla stratēģija ir jābalsta uz uh, brīvu tirzniecību, ir nepieciešama ilgspējīga resursu pārvaldīšana, inovācijas un uh, piekļuve izēju materiāliem Eiropas uzņēmumiem. Eiropa arvien vairāk ir atkarīga no ļoti neliela resursu uh, apjoma, un tā ir jādomā par uh, piegāžu nodrošināšanu. jānodrošina e, resursu efektīva izmantošana, nevis jāveido kaut kādas uh, rezerves. Ir nepieciešama izē materiālu uh, e, stratēģija. Ir nepieciešama tirzniecība, inovācijas, pētniecība, tāpat arī jādomā par transportu un pārstrādes uh, infrastruktūru, lai varētu izmantot arī pašmāju resursus. Nepieciešama labāka izē materiālu nodrošināšana Eiropā, jāsamazina atkritumu apjoms Mums ir ļoti uh, bagāti reģioni, mums ir dažādi resursi, mēži un uh, minerāli resursi, un mums ir jāveicina inovācijas un jārod jauni inovatīvi risinājumi, un Eiropas stratēģija jābalsta uz brīvu tirzniecību un jānodrošina, lai attīstītās un attīstības valsts varētu iegūt no ilgspējīgas izējumateriāla piegādes. Tāpat mums vajadzētu izmantot uh, atbalsta mehānismus. Ir jālikvidē izniecības barjeras trešajām valstīm. Nav jā veicina uh, šādu ratu elementu uzkrāšana. Mums ir nepieciešami reāli ierosinājumi no komisijas attiecībā uz izējiem materiāliem un redzamju metāliem. Un mēs joprojām gaidām šos priekšlikumus. Paldies Ekas kundzei. Un tagad vārds trešajam autoram uh, Šimanska kungam divas minūtes. Pani komisāžu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Jautājums ir par rūpniecības konkurētspēju. Ja mēs nenodrošinām piekļuvi redzamiem elementiem, tad tas būs liels zaudējums mūsu ekonomikai. Tāpēc mēs nevaram atstāt novārtā nevienu jomu. Mums jāizmanto savi resursi, kādus mēs nepamatot esam atstājuši novārtā. Mums ir nepieciešama uh, Uh, rūpni, uh, uh, komerciālā politika, tirdzniecības politika, lai novērstu izkropļojumus tirdzniecībā. Mums ir jautājums par izmaksām, jautājums ir par atkārtotu pārstrādi un ir vairāki jautājumi, kas ir jāuzdod. Eiropas komisija attiecībā uz izēvielu politiku. Pirmkārt, uh, vai komisija ir izvērtējusi Ķīnas protekcionistisko politiku izēvielu jomā otrkārt. E, kādas varētu būt iespējas atkārtotai pārstrādai, ko tas varētu dot mūsu tirdzniecību un ekonomikai, un treškārt, vai komisijā ir izmaksu vērtējums e, attiecībā uz atkārtoto pārstrādi e, izēvielu jomā? Paldies! Paldies Šimanska kungam, un Tajānī kungs, tagad vārds jums! Grazie, signor prezident. Paldies, priekšstādātājs kundze. Kā jūs zināt, februāra sākumā komisija pieņēma st atjaunoto stratēģiju par izēvielām. Un šī izēvielu stratēģija balstās uz trim pīlāriem. Pirmais attiecas uz apgādi ar izēvielām ārpus Eiropas Savienības izmantojot nolīgumus ar Āfrikas Savienību, mūs ir darba kārtībā ierakstīts jautājums par izaivielām, kad mēs tiksimies ar Krievijas federācijas pārstāvjiem, un jūnijā, kā jūs zināt, es būšu Brazīlijā un pēc tam došos uz Argentīnu un Čīli, lai vestu diplomātiskos pasākumus ar šīm trim Latīņamerikas valstīm. Es gribētu runāt arī par attiecībām ar Ķīnu, to es darīšu tālāk. Otrais eh, pīlārs - ilgspējīga apgādne, apgāde pašā Eiropas Savienībā. Šī iemesla dēļ mēs esam atjaunojuši normas, kas tiek piemērotas, un ir vienošanās ar Portočnika kungu nepieciešams, lai um, tas nekaitētu uh, ieguves rūpniecībai, bet lai arī ņemtu vērā vides prasības. Trešais - atkārtota pārstrāde efektīvai resursu izmantošanai. Es varu atkārtot to, ko jau teicu iepriekšējās diskusijas laikā. Inovāciju politikas ietvaros mēs paredzam virkni jaunu partnerību dažādās nozareis, un viens, no, viena no šīm nozarēm ir izēvielu nozare. Un mēs pievērsīsimies pasākumiem, kas saistīti ar atkārtotu pārstrādi un atsevišķu izēvielu aizstāšanu. Jaunais paziņojums īpaši akcentē jautājumu par eh, redzemļu elementiem un citām svarīgām izēvielām. Redzemļu elementu eksporta samazināšana no Ķīnas eh, vecā ietekme pasaules mērogā, un mums jāskatās, kādi ir visatbilstīgākie instrumenti daudzpusējā joma, ieskaitot arī Pasaules tirdzniecības organizāciju, un mēs raudzīsimies, ko mēs varam darīt divpusējās attiecībās ar Ķīnu. Pasaules tirdzniecības organizācijā mēs esam sākuši virkni pasākumu, kas saistīta ar piekļuvi jaunām izēvielām 2009. Eh, gadā. Eh, un kopš tā laika process ir pavirzies uz priekšu, un secinājumi būs ļoti nozīmīgi. Runa ir par pasākumiem PTO ietvaros arī attiecībā uz redzamiem elementiem. Eh, jautājums ir vairāk kārt minēts divpusēju attiecību ietvaros. Uh, izveidota darba grupa 2010. gada beigās, lai atvieglotu debates par izēvielām un redzamju elementiem. Mums ir strateģiskā partnerība, ir dialogs, ko mēs īstenojam, mums ir diplomātija attiecībā uz izēvielām, tā ir aktīva diplomātija, eh, kas koncentrējas uz strateģiski svarīgām izēvielām. Uh, Mums ir divpusējais dialogs um, arī st uh, stratēģijas ar Āfriku ietvaros līdz 2013. Uh, gadam, un tas attiecas arī uz izēvielu. Attiecības ar Ķīnu, nu, par to es jau runāju, mēs atbalstām izpēti attiecībā uz iegulām, kādas ir um, izēvielām, Un 2011. un 2013. gada programma ir septītā pamatprogramma. Eh, Atkārtotā eh, pārslāde dod milzīgas iespējas, ņemot vērā to, ka um, izēvielas, kas izmantojamas daudzos materiālos, ir salīdzinoši nelielas. Mūsu mērķis ir uzlabot kopienas politiku atkritumu pārstrādes jomā. Mēs veicinām pētniecību un inovācijas atkārtotas pārstrādes jomā, meklējam alternatīvos materiālus, kā jau tas eh, septītās pamatprogrammas ietvaros, kas ļautu aizstāt arī redzemju elementos. Šajā kontekstā komisija izskata iespēju par partnerību saistībā ar inovācijām izēvielu jomā, un mēs nāksim klajā ar konkrētu priekšlikumu tuvāko mēnešu laikā. Mēs esam uzsākuši sadarbību un sagaidām sadarbību arī ar Japānu. Protams, mēs turpināsim rūpīgi raudzīties, kāda ir situācija attiecībā uz būtiskajām izēvielām un apgādi ar tām. Uh, tas ir uzņēmums, kas saistīts ar uzņēmumiem, bet mēs esam gatavi cieši sadarboties ar dalību valstīm, runājot arī par izmaksām un potenciāliem iegūmiem, uzglabājot izēvielas. Lūk, tas, ko mēs īstenojam. Protams, es jebkurā gadījumā esmu gatavs uzklausīt parlamenta ieteikumus, lai turpinātu veikt pasākumus komisijas ietvaros par šo būtisko elementu, kas saistīts ar mūsu rūpniecības sistēmas konkurētspēju. Paldies, komisāra kungs, un tagad politisko grupu pārstāvji. Eh, vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā Rībika kungs. Godātais komisāra Tajānī, eh, man ir prieks par šo iniciatīvu. Es uzskatu, ka izēvielas ir pamatā nākotnes rūpniecībai Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs eh, snieg, slēgtu eh, divpusējos līgumus, bet eh, tādus, kas koncentrētos arī uz investīciju aizsardzību. Tādējādi varētu tikt slēgti ilgtermiņa līgumi, kas uh, palīdzētu gūt lielāko atdevi no investīcijām. Līdz ar to ilgtermiņa kontrakti nodrošināt investīciju aizsardzību. Mēs varam arī šeit runāt par Pasaules tirzniecības organizācijas konferenci. Jau ir eh, tikta, jau darbojas laba pasākumu pakotne, un tāpat arī ir jāparaugās, kāda ir tā cena, ko Ķīna maksā par rūpniecības eh, attīstību. Te ir jārunā par dempingu, un eh, te nav runa tikai par redzemju elementiem, jārunā arī par magnēziju, kas ir eh, svarīgākā izēviela arī ugunsdrošiem produktiem. Uh, Bez tā nevar ražot eh, tēraudu, nevar ražot stiklu un citus eh, būvmateriālus. Mums ir jāraugās, kādi aizstājie produkti te varētu tikt pielietoti nākotnē, un mums ir jāpēta šo aizstājie produktu ieviešanas iespējas. Tāpat es arī apsveicu eh, komisāra priekšlikumu attiecībā uz CO2 samazināšanu. Uh, gadījumos, kad izstrādājumi tiek eh, pārvietoti garos gabalos, tiem piemērot papildu PVN. Minūte. Paldies. Un vārds Ulfskungs eh, kundzei uz eh, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Šīs debatas parāda, cik svarīgi ir izstrādāt ilgtermiņā izējumateriāla stratēģiju ar tālriejošām sekām. Redzemju metāli ir tik tiešām reti, bet viņi nav mazos apjomos iegūstami zemē. To ir pietiekami daudz. Bet nevienmēr ir ekonomiski izdevīgi iegūt uh, šos materiālus tur, kur tie atrodas zemes dzīvēs, uh, un saistī, tas ir viss saistīts arī ar vidas uh, apsvērumiem. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam uh, Uh, veikt pētniecisko darbu, varam investēt ieguvas efektivitātei, varam veikt atkārtotas pārstrādes, atkārtotu pārstrādāšanu, par to jau tiek runāts visu pēcpusdienu. Mums ir nepieciešamas viedas uh, sistēmas uh, materiāla savākšanai, atkārtotai pārstrādējums ir nepieciešams ekodizains, lai baterijas varētu vieglāk izņemt no aprīkojuma, ko ir uh, paredzēts pārstrādāt. Mums ir uh, jāvirzās tālāk par šiem koloniāliem refleksiem, kad mēs vienkārši gribam izmantot citas valsts, citās pasaules daļās, un to mēs vēl neesam kārtīgi panākuši. Paldies, un tagad vārds arī Naldī kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Indikācija. Jūs jau devāt virkni norāžu Tomēr es gribētu zināmas precizējumus no jūsu puses. Vispirms, Pasaules tirdzniecības organizācija. Ko īsti mēs darām šajā Pasaules tirdzniecības organizācijā? Attiecībā uz 2009. gada iniciatīvu, cik man zināms, tas attiecas uz magniju un boksītiem. Uh, Mums PTO ir jautājums par redzamiem elementiem. Vai tur ir iespējams kaut ko darīt, vai mēs esam vieni paši, vai var kaut ko darīt kopā ar ASV un Japānu, kas būtu vēlamas. Otrakārt, jūs teicāt, ka nepieciešams uzlabot apgādi, palielināt apgādi no citiem avotiem, tostarp Eiropas avietiem. avotiem. Ir problēmas ar Grenlandi. Ko grenlandieši par to domā? Tālāk redzemju elementi, kas iegūti no atkārtotās pārstrādes. Vai mēs ejam uz priekšu, nu tā saucamo pilsētu raktuvju virzienā, tālāk pētniecības attīstība. Mums ir daži īpaši nosacījumi, astotajā pamatprogrammā varbūt, tālāk uzglabāšanas sistēmas. Uh, Protams, ir kopīgas Eiropas normas uzglabāšanai, tas ir vajadzīgs, bet jautājums, cik lielā mērā divpusējās attiecībās ar Ķīnu savā dialoga augstākajā lī, mm, līmenī mm, un partnerības un sadarbības mm, nolīguma ietvaros, vai ir runa arī par redzēmju elementiem. Paldies, nākamais runātājs būtu konferences. Priekšsēdētāji īstermiņā un vidējā termiņā situācija ar Ķīnu varētu radīt problēmas. Eiropa nedrīkst palikt atkarīga. Mums ir jāmēģina formulēt, lai kāds risinājums, lai mēs varētu atbrīvoties no šīs pašreizējās atkarības. Es domāju, ka tāpēc mums nevajadzētu uh, pieļaut kļūdas, uh, iepinoties tādā Eiropas Ķīnas antagonismā, arī starp šīm abām kopām ir iespējama sadarbība. Mums ir arī jāparaugās Japānas virzienā. Japānu pēdējo gadu laikā piekļuvis problēmas redzēm elementiem ietekmēja daudz spēcīgāk, un Japāna reaģēja ātrāk un enerģiskāk. Japānas valdība atvēlēja vienu miljārdu dolāru, lai veiktu pētījumu par redzēmju elementiem un pētītu iespējas aizstājēju materiāliem, kas iegūti pārstrādes ceļā. Mums ir vajadzīga pamatprogramma. Protams, mums ir arī tirzniecības politika, mums ir jārūpējas par pašu rezervēm, bet es uzskatu, ka mūsu politikai jāietver inovācijas, izēvielu efektivitāti un tehnoloģiju uzsvarus. Mums ir vajadzīga izēvielu efektivitāte, ir vajadzīgi konkrēti plāni redzamju elementu pārstrādēji. Un Komisijas paziņojumi šajā jomā nav pietiekami spēcīgi, un mēs nevaram neko atrisināt eh, pāris dienu laikā. Ir jāpiemēro risinājumi ilgākā termiņā, un ir svarīga aizstājie materiāla atrašana. Pat pati Ķīna šobrīd sāk aizstāt redzamju elementus, sāk investēt aizstāšanā, jo viņi saprot, ka viņu pašu resursi nav bezgalīgi ka viņi nevarēs tos resursus patērēt tā, kā viņi to ir darījuši līdz šim. Un ir svarīgi, lai šobrīd mēs izmantotu mūsu rīcībā esošās iespējas un nerunātu par to, ka šāda iespēja nav. Tagad vārds Zjoblo kungam vienu minūti. Paņi Priekšstādātājs kundze. redzamju elementi ir ļoti nozīmīgi, lai rastu tehnoloģiskos risinājumus. Tātad tas ir svarīgs elements inovācijām Eiropas Savienībā. Šo elementu izmantošana, diemžēl, palielina cenas. Un tagad mēs jau prasām 124 tonnas, bet drīz tas palielināsies vēl par 50%. Ķīnā ir monopols stāvoklis attiecībā uz redzamiem elementiem, un Ķīna ir paziņojusi, ka par 50% samazinās savu eksportu. Turklāt daudzi uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē, atrodas Ķīnā. Visbeidzot, Ķīnieši ir bloķējuši šos uzņēmumus. Monopola stāvoklis sagādā lielas problēmas, un mums jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izbeigtu to. Paldies, Šolca kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāji komisāra kungs, es pirmām kārtām apsveicu to, ka Eiropas uh, Savienības līderi ir atzinuši, ka ir svarīgi optimāli izmantot pašu resursus, tāpēc ir svarīgi arī ilgtspējas kritēriji un uh, redzemju elementu uh, rezervju mazināšanās Ķīnā var uh, izraisīt nopietnas problēmas, tostarp vīdas problēmas. Uh, Un tā tas nedrīkst turpināties. Ķīna un citi potenciālie ražotāji, viņiem ir jāpiemēro enerģija pārnes, un uh, to starp arī Ķīna ir uh, investējusi tehnoloģijās redzamju elementu pārstrādēji. Līdz ar to mums arī ir jāmēģina piemērot modernu redzējumu elementu politiku. Tāpat arī ir jātīsta labāk izēvielu pārstrāde un otrreizējā pārstrāde, jo redzējumu elementu metāli ir pārāk reti sastopami, lai tos bezatbildīgi patērētu. Paldies, kas pavīkungs, divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jūs eh, šovakar jau paziņojāt, ko komisija plāno darīt tuvākajā laikā saistībā ar izēvielām. Komisija 2007. gadā jau nāca klajā ar izēvielu stratēģiju, un problēma ir tāda, ka paziņojumi, ko mēs dzirdam šodien un ko mēs dzirdējām pagājušo nedēļu, ir ļoti līdzīgi tiem, kas izskanēja 2007. gadā, un man rodas iespējas, ka kopš tā laika nekas daudz nav noticis. Uh, Eh, jā, protams, maz kas ir noticis attiecībā uz mūsu interešu aizstāvēšanu. Man rodas iespējas, ka citas pasaules valstis ļoti ofensīvi aizstāv savas intereses. Iespējams, ka tas ir koloniāls refleks. Uh, bet es šādu refleksu neredzu Eiropas Savienības valstu vidū. Tas ir ļoti konkrēti redzams Ķīnas gadījumā, kad mēs paskatāmies, kā Ķīna interes, risina izēvielu jautājumus un redzamie elementu jautājumus, mēģina iegūt monopolu stāvokli un mazināt citu valstu iespējas. Tāpēc komisāris vēlētos jautāt, kā mēs varam atbildīgi nodrošināt to, ka kaut kas notiek. Tas ir jūsu ziņā, jūsu ģenerāldirektorāta ziņā, arī Degukta komisāra ziņā. Un vai tiešām šie komisāri ir gatavi uzņemties atbildību par konkrētiem pasākumiem un termiņiem, mm, ka tad īsti mēs varam šos pasākumus īstenot Eiropas Savienības līmenī? Es pateicos jums par to, ka jūs pievērsāties šai tēmai. Ķīnieši ir tik aktīvi, cik viņi nav bijuši jau sen. Ķīnieši strādā ar eksporta ierobežojumiem. Ķīnieši rada mūsu uzņēmumiem ļoti lielas grūtības. Un es vēlos jautāt, vai komisija visu beidzot ir izveidojusi sarakstu ar visiem produktiem, kas ir eh, pakļauti šiem eksporta riskiem un kam varētu būt konkurences priekšrocības. Es ļoti pateiktos, ja jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies, Kasparī kungam, tikau kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs. Redzamju elementi ir būtiski mobīlo telefonu ražošanai, arī citām tehnoloģijām elektromobīļiem, e, katalizatoriem, autotūrismam. Tātad tie ir būtiski elementi jaunajām e, nepiesārņojošajām enerģijām. Bet redzemju elementu tirgus nav pietiekami caurskatāms, un darījumu apjomi ir visnotaļ mazi. Eh, savienība gandrīz pilnībā ir atkarīga no importa, jo 90% eh, eh, ražotņu ir Ķīnā. Tā ir at, augoša ekonomika, ir aizvien plašāka jauno tehnoloģiju izplatība, un tas atstās negatīvu ietekmi nākotnē, ja nebūs korektas šo redzami elementu pārvaldības. Eiropas Savienībā nepieciešams atkārtoti pārstrādāt šos elementus, nepieciešams investēt pētniecībā un jāatrod arī aizstājie elementi. Tātad komisāra kungs vajag aktualizēt šo izēvielu sarakstu. Paldies, eh, Gorensa kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šie mutiskie jautājumi, kas ir pamatā debatēm, parāda resursu ierobežotos iespējas un to, kas attiec uz dažiem būtiskiem elementiem. Eh, importētāju valstu Uh, ievainojamība ir saistīta ar monopolu stāvokli pasaulē. Eiropas Savienībā šeit ir divējāda loma. No vienas puses jārīkojas tā, lai mēs nebūtu ķīlnieki, aizstāvot mūsu situāciju visos fórumos, gan PTO, G20, ANO. No otras puses jādarbojas Lisabonas stratēģijas ietvaros, lai mazinātu mūsu atkarību no redzamju elementiem nepieciešams efektīvi atkārtoti pārstrādāt šos elementus, attīstīt uh, at, uh, pētniecības programmas saistībā ar to, un visbeidzot runāju attiecībās ar. Uh, attīstības valstīm uh, jārīkojas tā, lai uh, būtu korekta politika. Paldies uh, Gorensa kungam, Riera Madurelos kundze, viena minūte. Paldies priekšsādātājs kundze, Tajānī kungs, situācija skaidra. Eiropas Savienībā ir nepieciešams garantēt apgādi ar redzemju elementiem, bet mēs saskaramies ar ļoti smagu situāciju. Eh, Ķīna kontrolē 95% no pasaules eh, produkcijas, un eh, samazinājumi tās eksportā ir milzīga problēma, lai mēs varētu īstenot 2020. gada stratēģiju. Eiropas ekonomikai tagad nepieciešams konkurēt ar valstīm, eh, kurām ir uzkrāta zināmas rezerves. Nepieciešams investēt pētniecībā un attīstībā, eh, lai dotu atbildi tehnoloģiskajam izaicinājumam, jāatrod tāda tehnika, kas būtu efektīvāka, eh, meklējot aizstājai elementus, lai mazinātu mūsu atkarību. Bet ir svarīga atkārtotā pārstāvība aptvāde, tā saucamās pilsētu raktuves varētu būt viens no avotiem Eiropas Savienībā. Mēs sveicam Tajānī kungu eh, to apņemšanos, ar ko nākusi klajā komisija, un mēs ļoti uzmanīgi sekosim līdz visiem pasākumiem, ko veiks Eiropas komisija šajā jomā. Paldies, un tagad vārds Kielī kungam. Uh, Paldies! Uh, mani ļoti satrauc daži no tiem aspektiem, ko es uh, šeit esmu saklausījis parlamentā pēdējo nedēļu laikā. Uh, mēs runājam par atsevišķiem elementiem, vakar mēs runājām par citiem iztrūkumiem, mēs runājām par cukurfabrikām, kas ir daudzās valstīs slēgtas un tagad trūks cukuru. Domāju, ka Eiropas Savienībai ir pienācis laiks sevi sakārtot un veicināt rūpniecību. Runāt par redzēm elementiem, protams, Mēs augstu vērtējam komisāra apņēmību raudzīties inovāciju virzienā, lai panāktu aizvietotāju materiālus, tāpat arī um, atkārtot pārstrādi, tāpat arī jauno tehnoloģiju izmantošana. Es pirms dažām nedēļām Briselē apmeklēju semināru, kur tika runāts par jaunām tehnoloģijām, lai iegūtu šos redzējumu elementus no jūras gultnes. Uh, Uh, mums jānodrošina paspiet, pašpietiekamība, jo, protams, ka ir labi, ja komisijas pārstāv brauc uz Brazīliju un brauc uz Ķīnu, bet ja diplomātija nedos vēlētos rezultātus, ko tad mēs darīsim? Ja mums nebūs spēcīga ekonomika, tad mēs uh, politiski nebūsim ietekmīgi. Paldies Kelī kungam un tagad Balcitis kungam vārds uz vienu minūti. Gerbama pirmininkē, gerbamas komisārē. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Izēvielu jautājums ir tieši saistīts ar uh, Eiropas Savienības ekonomisko progresu. Es pozitīvi vērtēju komisijas stratēģiju šajā jomā. Bet uh, mēs nedrīkstam domāt tikai par piekļuvi izējiem materiāliem nākotnē. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienībā veidot, veidot ekonomiku, kas būtu vērsta uz efektīvāku izēvielu izmantošanu. Domāju, ka Atkārtot pārstrāde šeit ir uh, atslēgas elements. Mums tāpat jāpiešķir uh, atbilstošas investīcijas šiem procesiem, un tas ļautu ierobežot mūsu atkarību no redzēmju elementu importa. Tas nodrošinātu mums labāku konkurētspēju un ļautu mums ieviest uh, 2020. gada stratēģijas mērķus. Paldies! Ferēras kungs. Šīs debates par grūtībām, lai e, piekļūtu tādiem metāliem kā redzamie elementi, nav nodalāma no pašreizējās attīstības pasaules ekonomikā. Krīze, kas ir iestājusies, kā par kuru mums teica, ka ir finanšu krīze, bet tā ir plašāka un globālāka krīze šī krīze izpaužas arī tad, kad no vienas puses ir ekonomikas izaugsme, kā vēlas kapitālisms, un no otras puses e, planēta Zeme, kas ir augstsirdīga, bet kuras iespējas ir ierobežotas. Un tieši šeit mēs redzam cēloņus krīzei. Kapitālisms, kad viss ir vērsts uz peļņu, un attīstīja evolūcija uz policentrisku pasauli, uh, ir konkurence par resursiem. Uh, tas ir konfliktu avots, uh, finanšu kāri ir simptoms, kas mūs, protams, uztrauc. Ir arī citi kāri, kas redzami pie horizonta, un tas ir tad, eh, un par to ir runa tad, kad mēs runājam par šādu jautājumu kā šovakar. Hercogs kundzei vārds. Eh, paldies, kad mana vecāmāte piedzima. Viņa eh, bija 2 miljardi iedzīvotāji pasaulē. Tad, kad es piedzimu, pasaulē bija 5 miljardi iedzīvotāji, un kad mana uh, mazmeita piedzims, būs jau 9 miljardi iedzīvotāji. Tā tad uh, ir jāizstāj ekstensīvās tehnoloģijas ar intensīvām tehnoloģijām, un tāpēc es gribētu atgādināt kāda, par, par to, ka uh, pirms simts gadiem tika iegūta Nobela uh, prēmija. Uh, Marija Kurija ieguva uh, prēmiju par sasniegumiem. Mums ir nepieciešama, š, nepieciešama šādas Marijas Kirija un atklājumi un sasniegumi, tāpēc gribētu lūgt uh, komisāru uh, strādāt un uh, rast jaunus talantus Eiropā. Paldies! Paldies! Dank u wel, voorzitter. Ja, commissaris, we kunnen de, Collega's, we kunnen nog. Jā, komisāra kungs, dārgie kolēģi, mēs, eh, protams, varam meklēt izēvielas, bet mēs varam tās saglabāt. Un es gribētu, lai būtu partnerības iniciatīvas par aizstā elementiem, bet eh, vairāki kolēģi teica, ka vajag saglabāt izēvielas Eiropā vajag attīstīt pētniecību, meklēt citus modeļus izpētes rūpniecībā, lai iegūtu materiālus, eh, ko var atkārtoti pārstrādāt. Un es domāju, ka mēs varam darboties efektīvāk šajā jomā, bet tas, kas ir absolūti būtiski, ir vai jūs pievērsīsiet uzmanību, lai izaivielas tiek izmantotas vislietderīgākajos materiālos, tad, kad tās kļūst aizvien vetākas. Manuprāt, jāņem vērā izmantošana, kas ir visteidzamāka un kad, kad ir runa par to, kas visiem ir vajadzīgs lai to neizmantotu, teiksim, rotaļlietās, bet būtiskos elementos priekš mums ir jāpievērš lielāka uzmanība izmantošanai. Paldies, ar to mēs arī varam beigt eh, brīvā mikrofonu procedūru. Gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie. Są to więc inwestycje. Uh darbojošās personas grib gūt uh, peļņu tirgos. Tie ir uzņēmumi, uh, un šeit runa ir par lielajiem investoriem, kas eh, bieži vien ir monopola stāvoklī un var diktēt savus noteikumus, un kas no tā izriet. Uh, Eiropa nevar attīstīties, tāpēc, ka tā ir trūkst redzamju elementu, kas ir nepieciešami, lai ražotu, piemēram, vēja enerģijas stacijas un eh, elektromobīļus, un ir laiks raudzīties, lai Eiropā mums būtu energodrošība un arī drošība attiecībā uz redzamju elementiem un ne tikai, bet arī uz citām retām izaivielām piemēram, katalizatoros, e, Wolframs, molibdēns, selēns un citi elementi tiek izmantoti. Paldies! Gereka kungs. Paldies, un tagad vārds e, jums, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Visi ir noguruši, nu, protams. Vispirms gribētu pateikties parlamentam, jo pateicoties šīm debatēm, kļūst absolūti acīm redzams, ka nepieciešama tāda iniciatīva, kā, ko īsteno komisija, tu, it īpaši Barozu otrā komisija. Eh, tas ir delikāts jautājums par uh, retām izēvielām, kā pasvītoja Šolcekungs. Kopš Madrides tikšanās Komisija ir uzsākusi eh, īstenot cietušus pasākumus, mums ir konkrēti pasākumi, un kad es runāju par konkrētiem pasākumiem, es runāju par to, ka mums ir 14 izēvielu saraksts, kuras ir retas, un pie kurām ir jāpiestrādā. Diemžēl baidos, ka šis saraksts varētu kļūt garāks, Pirmā vienošanās ar Āfrikas Savienību prasīja uh, gan ilgu laiku, un mēs eh, Mums ir vienošanās par rīcības plānu starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību, kas ļaus Āfrikai īstenot kopīgus pasākumus ar Eiropas Savienību, ar komisiju, un tas attiecas uz to, ko mēs varam darīt Eiropas Savienība attiecībā uz mūsu vajadzību analīzi, Un ir arī analīze attiecībā uz reālām iespējām kalnurūpniecības jomā Āfrikā tiek īstenoti tiek izveidoti ģeoloģiskie dienesti, mums ir projekti, lai īstenotu trans, e, Transāfrikas e, infrastruktūras attiecībā uz raktuvēm, kur mēs varēsim attīstīt ieguves rūpniecību. Nolīgums ar Krievijas federāciju ir, tas ir otrais punkts, ir jautājums, par ko mēs debatējam ar Krieviju attiecībā uz izēvielām. Tas ir vēl viens konkrēts pasākums. Tas nav tikai paziņojums, un tālāk komisijas paziņojums attiecībā uz uh, izēvielām. Tas nav paziņojums. Uh, tas ir dokuments, ko pieņēmuši komisāri konkrēta stratēģija, kas balstās uz trim konkrētiem pīlāriem. Un mēs turpināsim strādāt pie šīs stratēģijas. Vēlamies, lai būtu inovācija partnerība, kas saistīta ar pasākumiem, kuri ļautu uh, Uh, iesaistīties arī citām institūcijām, tostarp parlamentām, attiecībā uz pētniecību un attīstību, lai īstenotu pasākumus atkārtotas pārstrādes joma un at, aizstāja elementu vadīšanas jomā. Tie nav tikai klāja paziņojumi, tā ir konkrēta darbība. Uh, tas ir tas, ko pieņēmusi komisija, tā ir daļa no tās stratēģijas attiecībā uz inovācijām. Runājot par citiem elementiem. Protams, mēs strādāsim, lai rastu risinājumus diplomātiskajā jomā, pārvarētu grūtības. Nu, nu, tāpēc jau būs arī šis brauciens uz Latīņu Ameriku. Tas nav tikai pliks paziņojums, tas, tas ir konkrēts pasākums, kas labi jāsagatavo un kam, kam mums jādod konkrēti rezultāti. Un es, protams, jūs informēšu par to, kādi būs šie rezultāti. Runājot par zināmu situāciju Eiropas Savienībā, kur mm, mēs varētu raudzīties, vai izaivielas, kas atrodas zem zemes, teiksim, Barence jūrā, Grenlandē un um, citur Eiropas ziemeļos, uh, jāraugās, lai ieguves rūpniecība tur ir iespējama un realizējama no ekonomiskā viedokļa. Mums jāņem vērā visas iniciatīvas, kas ļautu īstenot izpēti. Drīzumā būs politiskās debates, protams, bet arī tehniskās debates par iespējām, ko dod Barenca jūras reģions, un mēs tiksimies ar ministriem, ekspertiem, lai raudzītos, vai tas ir tā vērts no ekonomiskā viedokļa. Un, protams, jāņem vērā arī vidas aspekti, tas ir vēl viens svarīgs aspekts, jāraugās, vai mēs varam veikt pētniecības pasākumus. Runājot par Pasaules tirdzniecības organizāciju un runājot par izēvielu aspektu, tā ir daļa no tirdzniecības jomas, par kur atbildīgs Degukta kungs, un kurš ir skaidri teicis, ka viņš aizstāvēs Eiropas Savienības intereses. Un uh, tas norādīts arī komisijas paziņojumā 5.2. E, apakšpunktā. Un tā kā Kasparī kungs uzdeva jautājumu, tad es atkārtošu, ka uh, piektā punktā, otrajā apakšpunktā paziņojumā ir teikts par pretdempinga pasākumiem un no tirdzniecības viedokļa raugoties. Jā, jā, tas ir, tas ir dokumentā. Es atkārtoju. Piektais punkts, otrais apakšpunkts, par, eh, dokuments par izēvielām. Es jums varu nosūtīt šo dokumentu, ja vēlaties. Jau rīt no rīta. Un tagad runājot par Pasaules tirdzniecības organizāciju, Degukta kungs ir kompetents šajā jomā, un kā es sākumā teicu, mēs uzsāksim procedūras ar Meksiku un ASV par deviņām izēvielām, kas nav paredzami elementi. Un uh, eh, izpēta jau virzās uz priekšu un secinājumiem būs izšķiroša loma, un tas ļaus komisijai izdarīt secinājumus par iniciatīvām, kas e, e, jāpieņem attiecībā uz retām izēvielām. Mums jāskatās, kādi ir adekvātākie instrumenti šajā nozarē. Savukārt, kas attiecas uz atkārtotu pārstrādi redzamju elementiem un jautājumu, ko uzdeva Rinaldī kungs savas uzstāšanās laikā. Es varu jums teikt, ka atkārtotas pārstrādes jomā Eiropas komisija uzskata, ka nepieciešams būtiski attīstīt komisāra Patočņika priekšlikumu, kas pašlaik attiec uz 40% no elektri, e, elektrisko un elektronisko produktu e, jomā izmantojamajiem redzamiem elementiem, un mēs turpināsim pasākumus attiecībā uz šo produkciju un īstenosim pasākumus, lai veicinātu atkārtotu pārstrādi. Potočnika kungs turpinās savu darbību šajā jomā. Runājot par rūpniecības politikas pasākumiem, Es plānoju turpināt virzīties uz priekšu. Es negribu vienkārši bāstīt solījumus, es tā nekad nedaru. Es uh, pildu to, ko esmu apsolījis un to, ko esmu apsolījis Eiropas parlamentam. Tas ir tas, ko es daru, daru un darīju tad, kad jūs man devāt savu uzticību. Es uh, turpināšu darbu šajā jomā un pildīšu visas saistības, ko esmu uzņēmies. Es negribu nākt klajā ar vienkāršiem paziņojumiem, bet es darbošos Eiropas uzņēmumu un pilsoņu interesēs, I, arī šajā uh, apgādes jomā ar uh, vajadzīgiem elementiem. Paldies, paldies par jūsu apņemšanos, ko mēs, protams, uzmanīgi uzraudzīsim. Ar to pašu debatas ir slēgtas. Un tagad eh, darba kārtībā komisijas paziņojums.